mēs ķersimies pie balsu skaidrojumiem. Un kā pirmais ir Pēters Jārs no Tautas partijas grupas. Lūdzu, vienu minūti jums. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu teikt, ka attiecībā uz 2017. gada parlamentu kalendāru es būtu vēlējies, lai mums dod iespēju ietaupīt nedaudz attiecībā uz Strasbūras sesiju laiku, jo es domāju, ka tādā veidā mēs varētu labāk organizēt darbu un vairāk arī attiecīgās komitejas varētu izdiskutēt uh, ziņojums. Es, man ir liela nožēla par to, bet uh, varbūt, ka kaut kad mēs varēsim pie šī jautājuma vēl pieķerties un kaut ko labāk panākt. Bet ja reiz mēs esam šeit Strasbūrā kopā, tad mums būtu jāizmanto liederīgs šis laiks un varbūt, ka eh, mini plenāru sēdes laiku, kas tagad ir Briselē, mēs tā vietā varētu tērēt drīzāk kā komis, kom, attiecīgo komis, eh, komiteju darba laiku. Paldies! Lielas paldies! Ernat kungs, lūdzu. Many thanks, uh, mis... Liels paldies priekšsēdētāji. Mūsu parlaments uh, apvienotā karalistē 142 dienas uh, strādāja pagājušajā gadā un saņēma kritika pārāk ilgi esot uh, sēdējuši parlamentā un tomēr mēs šeit Briselē un Strasbūrā gan plenārsēdēs, gan mini plenārsēdēs mēs uh, sanākam kopā un sēžam piecas dienas mēnesī. Un tikai uh, trīs dienas no šīm piecām ir tādas, kur mēs strādājam daļēju laiku, tāpēc mums ir uh, nepieciešams runāt šajā parlamentā, kur mēs tiekam pārtraukti pēc 60 sekundēm, pēc 30 sekundēm, un mums nav nekāda uh, Uh, iespēja uzdot jautājumu, apstrīdēt kaut kādus runātāju argumentus, vai mēs nevaram arī pārbaudīt, attiecīgi kontrolēt likumdošanas aktus. Mums ir jādara tā, lai mums būtu pietiekams laiks, lai mēs varētu veltīt šo laiku normālām debatēm, lai mēs varētu izklāstīt savu argumentāciju. Un es domāju, ka eh, arī eh, institūcijas mūs saprastu. Es ceru, ka 60 sekundēs es iekļāvos. Paldies, Arno kungs! Pandālinkungs eh, ir reglamenta jautājums, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies. Jums ir jāpaskaidro man, ko mēs šeit tagad darām, ar ko mēs nodarbojamies. Es tiešām nesaprotu, kas te notiek. Mums tiek atteikts runāt par kalendāru, tāpēc, ka nebija grozījumi, bet kas te notiek tagad, protams, ir balsskaidrošanas periods un mēs kaut ko skaidrojam par balsojumu, kas nav noticis, tas nav pieņemami un tas nav demokrātiski priekšsēdētāji. Vai jūs priekšsēdētāji vispār klausaties eh, manī runātājs māja rokām? Es eh, neesmu pabeidzis savu runu, saka man Dālen kungs, varbūt, ka jūs varētu tomēr ieklausīties. Šeit eh, mums ir balsojuma skaidrojumi, šāda sesija notiek, bet jūs eh, neļaujiet mums izteikties, mums vajag, tas ir nedemokrātiski, par to jārunā priekšstādātāja konferencē. Mums vajadzēja varēt balsot par kalendāru. Lai arī nebija grozījumi, tomēr mums vajadzēja dot iespēju balsot. Tas ir smieklīgi. Pilnīgi nepieņemami. Jums ir jārunā priekšstādātāja konferencē par šo jautājumu. Tas tā nevar turpināties. Paldies! Deputāta kungs, tas vienmēr ir ļoti interesanti. Es jūs vienmēr ļoti uzmanīgi uzklausu, bet man ir jāklaus arī, arī parlamenta vadība. Šīs punkts tika iekļauts darba kārtībā pirms mēs nonācām līdz ši, šai situācijai pie balsošanas laikā. Un tagad turpinās ar, ar balsojumu skaidrojumiem. Un tagad Geringers Deodenbergs kundze ziņojums Eiropas procedūra maz apmēra prasībām un Eiropas maksājuma rīkojuma procedūra. Šodrovs kundzei vispirms vārds lūdzu. Děkuji, vážený pane eh, místo předsedo, já bych... Liels paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu paziņot, ka pēc es esmu atbalstījuši šo te Eiropas procedūru. Es uzskatu, ka tas ir pozitīvs solis patērētāja aizsardzībai, kā arī MBU aizsardzībai. Es domāju, ka tie ir um, tādi apturam pasākumi attiecībā uz pārobežu uh, sūdzībām. Tas ir ļoti nepieciešams, ir tīpaši tad, kad mēs iepērkamies internetā. Tipisks piemērs ir tas, ka mēs saņemam apakaļ preci par kādu uh, uh, naudu, par kādu brāķētu preci vai arī, teiksim, par preci, kas netika piegādāt no citas valsts. Es, eh, man ir žēl, ka šobrīd tikai ļoti maz cilvēku skaits ir izmantojis šo iespēju, un es domāju, ka tāpēc vajadzētu, jā, vajadzētu strādāt šajā te virzienā, un eh, patērētājiem jābūt uh, drošībā par to, ka šis process nav dārgs un ka to ir iespējams īstenot. Es ceru, ka arī šī augstākā robeža no 2000 līdz 10 tūkstošiem tiks pārcelta. Es piekrītu. Uh, tam, ka šis, šim regulējumam nevajadzētu attiekties tikai uz darba nodarbināto tiesībām. Paldies. Ja, pane predsedo. Pospušalkungs, vien minūte. Nařízení, eh, jako by... Paldies, es atbalstīju to. Kā bijušais Čehijas tieslietu ministrs, es zinu, cik liela ir problēma tad, kad uh, notiek pārobežu prasības. Ļoti daudz, daudziem pilsoņiem un uzņēmumiem ir bail šādas prasības celt, jo šīs, pras, šo prasību izskatīšana prasa ilgāku laiku un tā ir dārgāk, un tāpēc ļoti labi, ka Eiropas Savienība cenš šīs barjeras uh, likvidēt. Šeit ir runa par labāku sadarbību tieslietu jomā. Es domāju, ka tas varētu novest pie tā, ka šīs prasības ar videokonferenču palīdzību vai elektroniskā veidā var tikt atvieglotas un būs arī iespējams šo te tiesu izmaksas uh, harmonizēt un līdz ar to procesu kļūt lētāk. Es domāju, ka nākotnē tas ir ārkārtīgi būtiski, jo tieslietu sistēma, kas nekomunicē savā starpā, ir šķērslis iekšējiem tirgum. Paldies, deputāta kungs, un tagad došu vārdu Makovejas kundzei. Vienu minūtu, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, avem două regulamente. Paldies, priekšsēdētāji. Ir divas regulas, viena no 2006. un otra no 2007. gada, un tur ir runa par procedūrām, kas uh, ir īsāks tikai attiecībā uz mazāka apjoma prasībām un uh, par Eiropas maksājumu rīkojumu procedūru. Tam vajadzētu palīdzēt um, Eiropas um, iedzīvotājiem, uzņēmumiem, MBU, jo viss šis process kļūtu ātrāks. Mēs šobrīd dzīvojam atšķirīgās Eiropas Savienības dalību valstīs un uh, šīm procedūrām būtu jātiek uh, harmonizētām. Un ir svarīgi, lai mēs iet vēl tālāk, lai mēs grozītu šīs te, šos te šīs direktīvas, un mums ir jādomā par to, kā to izdarīt. Um, mums vajadzētu palielināt šīs te mazās apjoma prasības līdz 5000 eiro, un tāpat arī jāizmanto dažādas komunikācijas iespējas. Tāpat arī tiesnešiem vajadzētu, zināmos gadījumos, ka tas ir iespējams, iesaistīties dažādās telekonferencēs un uh, arī attiecībā uz pierādījumiem būtu jāmaina sistēma arī izmaksas vajadzētu harmonizēt. Tas ir ļoti būtiski, lai uzņēmumu dzīvi vienkāršotu. Liels paldies! Pēters Jārs, vienu minūtu lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, es varu teikt kādu labu lietu. Laba lieta, ka Eiropas procedūra maz apmēra prasībām pārobežu režīmā jau pastāv, bet eh, un pieredze, kas ir gūta, parāda, ka mēs varētu ar šādu jaunu procedūru par 40% samazināt izmaksas, un tas mums visus ir padarījis eh, tādus drosmīgus šo te eh, līdzšinējo vērtību, tātad 2000 palielināt līdz 10 tūkstošiem, tātad tādējādi mēs varētu par 50% eh, palielināt izskatīto lietu skaitu, un šeit ir, ir īpaši svarīgi tas MVU, uh, Es domāju, ka lielajiem uzņēmumiem ir eh, savi juridiski, savs juridiskās nodeļas, kas šāds jautājums var izsināt, bet ja mēs runājam par eh, Eiropas iekšējo tirgu, tad ir galvenokārt jādomā par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Un tad, kad eh, būs kaut kāda tālāka uzlabojuma, tad, ja būs kaut kāda labāka, tālāka uzlabojuma šajā ziņā, tad tas kopumā nāks par labu Eiropas Savienībai. Liels paldies! Un tagad. Andrejs Mamikins, viena minūte, paldies! priekšsēdētāja kungs eh, eiropas savienība ir balstīta uz savstarpējas starp valstu starp reģionu starp cilvēku sadarbības. savukārt ekonomiskā ziņā viena no visnozīmīgākajām lomām pieder maza un vidēja izmēra uzņēmumiem līdz ar to gadījumos kad tā vai cita iemesla dēļ starp partneriem vai zemākā kooperācijas līmeņa kolēģiem indivīdiem juridiskām personām pastāv kādas prasības vai pretenzijas kuru noregulējums pieprasa finansiālo kompensāciju ir absolūti nepieciešams lai būtu pieejama efektīvi funkcionējoša sistēma ar kuras palīdzību būtu iespējams atrisināt šādas situācijas. ņemot vērā šo faktu ka ziņojumā tika vēstīts tieši par šādas efektivitātes paaugstināšanu jau pastāvošos Eh, maza apmērā prasību un eiropas maksājuma rīkojumu procedūru sistēmās es nobalsoju viennozīmīgi par jo pilnībā atbalstu piedāvātos grozījumus. efektīvākā pretenziju izskatīšanas sistēma ir viena no garantijām taisnīgākas ekonomiskas un finansiālas sistēmas izveidošanai eiropas savienībā. Eh, paldies! Eh, nyní Eh, eh, poslanec eh, Stanislavs. Un tagad vārds Staņisnavam Polčakam. Vienu minūtu, lūdzu. Sirsnīgs paldies priekšsēdētāji. Arī es gribētu paskaidrot, kāpēc balsoju tā, kā balsoju. Es atbalstīju šo ziņojumu. Manā skatījumā ir svarīgi padomāt par, par, šo te, par šīm te tiesībām, kā par tādu normu kompleksu. Uh, kur um, individam ir tiesības uh, celt prasību. Un uh, līdz ar to šim te procesam ir jābūt vienkāršākam. Līdz šim šeit ir radušās zināmas problēmas. Robežvērtība 5000 eiro ir uh, tik tiešām tas maksimums manā skatījumā. Iedzīvotājiem ir jāzina par šādām iespējām, Viņiem ir tiesības vērsties tiesā un ir jā, viņiem ir jā, viņi ir tiesīgi saņemt šo te palīdzību tiesā. Tāpat arī izmaksu ziņā šeit mēs esam spēruši būtisku soli, bet es domāju, ka ir jādomā arī par vidutāju lietām un arī par dažādiem profilaktiskiem pasākumiem. Paldies! Un tagad pārējām tālāk pie nākamā ziņojuma skaidrojumu par balsojumiem attiecībā uz gžiba ziņojumu ierobežiem attiecībās dažu piesārņošo vielu emisiju gaisā. Vispirms došu vārdu Monikai Makovejas kundzei. Vienu minūtu, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Priekšsēdētāji. Atmosfēras piesārņojums ir galvenais faktors, kas uh, Eh, izraisa piesārņojumu. Mums ir um, metāna eh, kurināšanas eh, iekļūšanas iekārtas, tāpat arī industriālajā apkurē ir svarīgs daļiņu izmešu avots. Eiropā ir ārkārtīgi daudz apkurs iekārtu, kas neatbilst vidas likumdošanai. Šodien pieņemtais ziņojums pieprasa respektēt viscauri. Pa, uh, noteiktos standārtus un lai neviena no iekārtām nebūtu ārpus likumdošanas un nepieļautu e, gaisa piesārņošanu, tā gaisa, ko mēs elpojam, un e, kas varētu izraisīt sāslimšanas. Līdz e, nākošā gada decembrim komisijai būs jāizvērtē minimālais standarti šo iekārtu efektivitātei saskaņā ar esošiem noteikumiem. Tāpēc, Jā, auch äh, nochmal vielen dank. Jā, kungs, paldies priekšsēdētājiem. Man jāsaka, ka šeit äh, es balsoju par šo ziņojumu, bet es gribētu teikt, ka tā vēst, tas vēstījums äh, man nav īsti paprātam, un es gribētu lūgt atbildīgo komiteju pārstāvjiem turpināt sekot līdz šīm lietām, lai tas, kas šeit ziņojumā ir teiks, tiešām arī tiktu īstenots. Uh, Es gribētu runāt galvenokārt par divām lietām. Te tiek ierosināts, ka ir eh, jāuzlabo eh, iespējas reāli uzlabot situāciju attiecībā uz eh, gaisa kvalitāti Eiropas Savienībā. Tā, lai sabiedrība un ekonomika net neciestu, bet es domāju, ka tāpat ir arī jādomā par birokrātiju samazināšanu. Ja tas tik tiešām stātos spēkā, tad tas būtu uzlabojums. Ja ne, tad, tad es vēlreiz varētu atgādināt kolēģiem no atbildīgajām komitejām, sekojiet līdz, kā tas viss norisināsies tālāk, un lai šis ziņojums tik tiešām tiktu realizēts. Paldies! tagad eh, eh, andris mamikins eh, viena minūte E, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Mūsdienas cilvēku dzīve ir lielā mērā neiedomājama bez elektroenerģijas, bez apkures, bez citiem labumiem, bez kuriem nevar funkcionēt ne sabiedrības, ne arī ekonomiskie modeļi attīstītajās valstīs ir tomēr arī pietiekami pašsaprotams ka paralēli labumu sniegšanai šo procesu gaitā tiek emitēti sēra dioksīds slāpekļa oksīds un putekļu emisijas. un problēma ir tas ka līdz šim brīdim eiropas savienībā pastāvēja faktiski divas uz šo jautājumu attiecināmas direktīvas par mazajām sadedzināšanās iekartām tā saucamā ekodizaina direktīva un e, lielajām dedzināšanas iekartām tā saucamā rūpniecisko emisiju direktīva. lai būtu iespējams efektīvāk diferencēt starp dažādām jaudas sadedzināšanas iekartām un neļaut šīm divām direktīvām legāli pārklāties es pilnīgi atbalstu ideju par trešās direktīvas izveidošanu tātad par vidēja izmēra sadedzināšanas iekartām bet paralēli jaunas direktīvas izveidošanai kolēģi nedrīkst pieļaut pārmērīgu administratīvo slodzi. paldies! paldies! deputy nina gill one minute take the floor please. Paldies priekšstādātāji, es balsoju par. Ir ļoti būtiski Eiropas Savienības um, gaisa kvalitātei samazināt šīs te emisijas un uzlabot Eiropas Savienībā kopumā gaisa kvalitāti un tāpat arī apvienotajā karalistē. Mums ir jāsaprot, ka gaisa piesārņojuma rezultātā miršo skaits ir daudz lielāks nekā 30 tūkstoši, kā tika atklāts pagājušajā gadā. Ļoti daudz cilvēku ir miruši pāragri gaisa kvalitātes eh, dēļ, un tas ir ļoti liels eh, sloks mūsu sabiedrībai. Šajā kontekstā es gribēju teikt arī dažus vārdus par eh, dīzeļu emisiju skandālu un Volkswagen. Tas ir ļoti satraucoši, tīpaši ņemot vērā, cik ļoti smagi ietekmi tas atstāja uz cilvēku veselību. Lai izbeigtu šo situāciju, par kuru mūsu iedzīvotāji maksā ar savām dzīvībām, lai glābtu lielos korporatīvos uzņēmumus, kas vēlas gūt gūt pēļņu par katru cenu, mums ir nepieciešams uh, izveidot Eiropas Savienības uh, neatkarīgu certificēšanas uh, iestādi, kas nodrošinātu, ka, ja tiek pārbaudīts automašīnas, tad tik tiešām tas viss atbilstu, atbilstu visām prasībām, jo šī esošā sistēma nedarbojas. Paldies! Paldies! Akera kungs lūdzu! Much, Paldies, priekšsēdētāji! Es balsoju pret, un es balsošu vienmēr pret tik vienu likumdošanas aktu, kas, kas ir vides jomā un enerģētikas jomā, jo tas nogalina darba vietas. Skatāmies uz šiem energo uzņēmumiem, cik daudz uzņēmumi zaudē darba vietas, kad tas izbeigsies, kad būs šī bezgalīgā likumdošana, kas maksā mums darba vietas augsti kvalificētu darba spēku. Tas ir šausmīgi, kad eh, cilvēki tiek atlaisti Un visi, kas ir balsojuši par šo likumdošanas aktu, kas balso par kādu citu līdzīgu likumdošanas aktu, tiem būtu jāskaidro e, cilvēkiem, kas ir atlaisti, kāpēc viņi atrodas e, šādā bezdarba situācijā. Un nevajadzētu apelēt pie sirdsapziņas tiešām e, paskatīties, ka jūs, piemēram, Britu kopienās, jūs radat. Nu, nožēlojamu ainu. Tās ir teritorijas, kur ir bijusi smagā industrija, un tagad tur ir nekas. Te ir masveida bezdarbs, un tagad jūs eh, veicināt šo likumdošanu, kas eh, tiešām nogalina visu, un arī Britu industriju. Liels paldies! objaśnień dotyczących głosowania. Ja udzielę wyjątkowo głosu panu posłowi. Paldies. Un Tagad es gribētu vēlreiz dot vārdu Stanislavam Polčakungam, bet es gribētu jums lūgt pieteikties saulēcīgi, tādēļ, ka tikai parlamenta priekšsēdētājs var izlemt par to, vai jūs drīkstat uzstāties vai ne, tā kā lūdzu pieskieties citreiz ātrāk. Uh, Paldies priekšsēdētāji par to, ka panācāt man soli pretī. Es jau pieteicos runāt par pirmo punktu. Es nezinu, kāpēc mans vārds neparādījās eh, šajā tē sarakstā, bet pavisam īsi. Es eh, balsoju par šo priekšlikumu, bet eh, es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu pirmkārt vidas aizsardzības jautājumā ieviest kārtību, jo tas mūs šobrīd ļoti uztrauc. Un šajā sakarībā ir uh, jārunā arī par uh, Volkswagen un manipulēšanu ar emisijām. Es domāju, ka nākamajiem projektiem mums būtu jāpieiet uh, un jāķers klāt tikai tad, kad mēs skaidri un gaiši zināsim, kā Eiropas normas, kas ir bijušas spēkā līdz šim, tik, tiek ievērotas. Paldies vēlreiz priekšsēdētāji, ka panācāt man pretīm. Uh, Paldies Balčaka kungam. Un tagad pāriesim pie balsojuma skaidrošanas par uh, Giovanni Levijas ziņojumu lietošanai paredzētie kazeīni un kazeināti. Par posavu Andrejs Mamikins Uh, Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs! Uh, kazīns ir fosfoproteīnu grupā, kas zīdītāju pienā veido līdz pat četrām piekdaļām no kopējā olbaltumvielu daudzuma. Cilvēku piena šis apmērs ir no 20 līdz 45%. Citiem vārdiem sakot, kazīns ir pilnīgi dabiska ķīmiska substance, kas veidojas tā skaitā arī cilvēku organismā. Vairāk par to kazīns satur visas neaizstājamas aminoskābes, un tāpēc tas ir svarīga pārtikas olbaltumviela neskatoties uz augstāk minēto un kazīna vispārējo dabiskumu pastāv starptautiskie standarti ar kuriem ir nepieciešams izkorelēt tādus eiropā lai garantētu starp citām lietām eh, eiropas kazīnu saturošu pārtikas produktu pieejamību starptautiskajā tirgū. vēl viens ļoti svarīgs uz precēm attiecināms faktors ir tas ka standartizācija šai jautājumā palīdzētu patērētājiem efektīvāk orientēties viņiem pieejamas pārtikas preces jebkurā eiropas savienības dalībvalstī. nobalsoju par! paldies! E, paldies! E, Nini poslanec. E, paldies, un tagad došu vārdu pospešilkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīšu šo ziņojumu. No pirmā uzmetiena izskatās, ka tas ir ļoti sarežģīts regulējums, kas mūsu dzīvi tikai apgrūtinās, bet patiesībā tas ir gluži otrādi. Es esmu pārliecināta, ka standarta noteikšana palīdzētu uzlabot situāciju un novest pie tā, ka būs vienoti noteikumi attiecībā uz visu Eiropas Savienību un tie kļūs par standartiem, kas eh, ko sagatavoja starptautiskas organizācijas. Es domāju, ka tas nāks par labu rūpnieciskajai nozarei, patērētājiem, jo patērētāji varēs justies droši, ka šīs vielas atbilst kvalitātes standartiem. Un kopumā tas viss ir tā, kā mēs, eh, kas, tas viss ir tā, ka veicinātu iekšējā tirgus barjeru atcelšanu. Paldies! Tas bija pēdējais Balsts skaidrojums. Tagad izsludinu pārtraukumu līdz pulkstens 15.00. Vēl jums visiem labu apetīti! Paldies!